Liebe Kolleginnen un... und Godātie kolēģi! Please take your seat. Lūdzu, ņemiet vietas. Ich darf alle ganz herzlich. Es vēlētos sirsnīgi sveikt jūs visus mūsu pēdējā budžeta komitejas sanāksmē šogad Briselē. budžeta komitejas priekšsarētājs nevarēja šodien būt šeit, tāpēc es vadu šo sanāksmi. Tomēr viņš eh, jau ir nodevis man informāciju, ka 2. decembrī un 17. decembrī nenotiks budžeta komitejas sanāksmes. Tāpēc es arī saku, šodien esam šeit pēdējā sēdē Briselē šogad. Varbūt, ja tas ļoti būs nepieciešams, ka 9. decembrī Strasbūrā mēs uh, norganizējam īsu sēdi, bet tikai tad, ja tas būs absolūti nepieciešams. Uh, Savādāk mēs šogad, šodien esam šeit pēdējā sanāksmē Briselē. Mūs pārraida internetā. Tas, ko mēs šeit sakam, arī tad visā pasaulē atskan un visa pasaule var mūsos klausīties. pēdējie skaitļi par īstenošanu un attiecībā un padu, uz padomu uh, ir saņemam, ja jums ir tāda interese. Tas jau ir saulēcīgi pieejams. Bet es domāju, ka lielākā daļa no kolēģiem ir priecīgi, ka pēdējās nedēļas laikā mēs par daudzgadu finanšu schēmu un arī 14. gada budžetu esam pieņēmuši lēmumus un apstiprinājuši to plenāru sēdē. Nē, esmu pilnībā pārliecināta, tomēr esmu dzirdējusi, ka šobrīd šeit ir grupa ar poļu žurnālistiem, lai tātad viņu šeit, lai Janko Zlovski apmeklētu Nezinu, vai viņi jau ir ieradušies, katrā ziņā sveicu jūs šeit, lai kur jūs arī būtu šobrīd. Ak, tad šie divi skaidrs. Tas ir, tas, tas, tas kommt davon, wenn man dann. Nu, tālūk ir. Tad tieši tā. Nevar redzēt to, kas ir acu priekšā. Jā, nu esiet sveicināti, droši filmējiet. Kas attiecas uz iepriekšējās sanāksmes protokolu no 7. oktobra un 5. novembra, tur mēs rīkojamies kā vienmēr. Ja nevienam nav nekas iebilstams līdz mūsu sanāksmes noslēgumam, tad tie tiek uzskatīti par apstiprinātiem. Bet, ja ir kaut kas iebilstams, dariet man to zināmu. Protokols no 14. novembra vēl nav pieejams Tomēr drīzumā protokols būs pieejams. Kā jūs noteikti to redzējāt, vispirms mēs sāksim ar balsošanu. Es ceru, ka visi izņemot vienu, cik es saprotu, ir paņēmuši līdz balsošanas kartiņas. bet mēs esam šeit diezgan pārskatāmi. Es nu, domāju, ka pat ja ir vēl kāds, kuram nav šī kartiņa balsošanai līdz, to varam arī izdarīt saskaitot. Sāksim balsošanu ar darba kārtības punktu numur 8. Sorry, uh, so then I have the S&D votes. <laughs> that's <laughs> yeah, that's okay. I know, I know. So, um, Tagespunkt numur 8. Tātad astotais darba kārtības punkts. Runa ir par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. Vestas Dānijā referents Jānis Kozlovskis. Un sākam balsošanu. Bija deviņi grozījumi. Vai pa pirmajiem pieciem mēs varam blokā balsot? Tie visi nu ir no Empul. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk grozījums numur 6. Kurš par? Pret? atturas. Jāpārbauda elektroniski. check it on box. Haben, das ist der zweite, der keine Abstimmungskarte hat? Okay. Tā tad ir vēl kāds, kuram nav balsošanas kārtīts, labi, to mēs varam redzēt. Skaidrs. Vai visi ir nobalsojuši? Četrpadsmit pār, divpadsmit pret, pieņemts. Ivailo un Ričards. Viņš ir pārie pret, viņš ir pret, viņš ir pret. Es zinu, ka viņš ir pret. Viņš ir. Tālāk grozījuma priekšlikums numur 7 un 8. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Devītais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tagad elektroniski balsosim par ziņojumu kopumā. Balsojam elektroniski. Down. He's against. Okay, it's good. Everybody has got it. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Labi. 24 par, 3 pret, pieņemts. Herzlichen Glückwunsch, Jan! Apsveicam, Jan! Der nächste Globalisierungsfonds. Nākamais ir atkal par globalizācijas fondu. Es gribētu teikt atkal par Nokiju, šoreiz Somijā. Referents ir eh, Juans Eskobārs. septiņi grozījumu priekšlikumu no EMPU komitejas, vai varam balsot blokā? Nē, nevaram. Par kuriem nē? Par trījiem nē. Nu, tad balsojam pa vienam. Numur viens, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Grozījums numur divi, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Grozījums trīs, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Numur četri, kurš par? Pret? Ceturtais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Piektais, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Sestais, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts Pieņemts. Septītais. Kurš par? Kurš atturas, saka priekšsarētāji? Un kurš ir pret? Pieņemts. Astotais grozījums. Kurš par? Tātad par. Jūs balsojat par? Nu, es jau domāju. Astotais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Tieši tā. Pārbaudam elektroniski. haben äh, noch. Es fehlt ein. Vēl kāds nav nobalsojis. Labi. 25 par, 3 pret, pieņemts. Ar to arī apsveicam. Esam nonākuši pie atkal globalizācijas fonda. Šobrīd ir runa par First Solar, tātad saules um, paneļiem Vācijā. Ir grozījuma priekšlikumu no Ample. Vai varam balsot blokā par pieciem grozījumiem? Nē, nevaram. Pirmais grozījums, kurš pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Trešais. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ceturtais. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Piektais, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Balsojums par ziņojumu kopā elektroniski. Okay. Einen Moment. Ja. Ine muss noch okay, ähm, ihre Karte einstecken, ja. 24, 25, no, it's too late. 25, 26. 26 and 3 against. Ja. 26 and 3. Ja. Okay. 26. Tātad 26 pār, 3 pret, pieņemts. Tālāk. Ilgtermiņa ieguldījumu fondi. Eida. Tātad trīs grozījumi no referentes, vai varam balsot blokā par tiem? Eida vēlas eh, īsi komentārs izteikt, lūdzu. Sí, gracias, presidenta, perdón. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojos, kā komentēju pirms balsojuma, bet ir divas sīkas problēmas ar grozījumiem. Viena no problēmām ir piektais grozījums, kur es iesniedzu kā referenti, jo Šeit ir e, teksta tulkojuma problēma. Gatavojot to angļu valodā, man likās, ka tā ir pietiekami skaidra, bet lasot tulkojumus citās valodās, man šķiet, ka tās ir interpretēts atšķirīgi. Tāpēc gribu piedāvāt mutisku grozījumu savam grozījumam ir jānosaka dalība valstī vai trešajā valstī ar nosacījumu, ka šī dalība valsts uh, un trešā valsts tādējādi paskaidroja, ka mēs runājam ka, uh, vai nu par dalību valsti vai trešo valsti. Otrā problēma ir Silvestris kunga um, grozījuma problēma, jo viņa eh, itāļu valodas versijā nav saprotams, ko viņš piedāvā. Turklāt arī šī pat uh, problēma tulkojumā no angļu uz itāļu valodas. Mēģināju ar viņu sazināties. Man tas neizdevās, aicinu tāpēc grozī, balsot pret šo grozījumu. Turklāt šis ir temats pēc būtības un iespējams, eh, ka jāgriežās pie kompetentās komitejas. Tāpēc gribu aicināt balsot pret 11. grozījumu, Silvestris eh, eh, grozījumu, lai mums ir skaidrs, ko tad mēs gribam sabalsot. No manas puses viss. Okay, uh, mit... Jā, nu, tad ar šiem paskaidrojumiem un mutiskajiem grozījumiem, tātad par 4, 5, 6, Mēs varam balsot blokā, cik es saprotu. Labi, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk divi grozījumi no Dominika Rikē. 15, 16. Vai varam balsot par tiem blokā? Ne, nevaram, labi. 15. kurš par? Pret? atturas, pieņemts. 16. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 7. un 8. no referentes. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tā tad tālāk apsvērumi. Devītais grozījums Dominiks Rikē, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Desmitais grozījums Dominiks Rikē, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 11. grozījums Silvestris. Par to mēs arī tikko sapratām, ka ieteikums ir noraidīt, kurš pret, saka priekšsēdētāji. Jā, kurš tad ir pret? Tieši tā. Un kurš ir pāri? Neviens. Kurš atturas? Skaidrs, noraidīts. Jā, es atvainojos, ka mazliet sajukums radās. Tālāk, nākamie trīs grozījumi no Dominika Rikē, vai es varu balsot par tiem blokā? Labi, tā arī darām. 12, 13, 14. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tad tālāk ir vēl trīs grozījumi no referents 1, 2, 3. Vai varam balsot blokā? Kurš par?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 27 par, 1 pret, 1 atturas. Apsveicam! Jā, eigentlich müssten wir jetzt abstimmen über. Jā, nu principā mums tagad būtu jābalso par ES Krievijas nolīgumu atjaunošanu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā. Vai mēs varētu EFD pārstāvu lūgt? pateikt kaut ko par šo tēmu, jo mums nav nekādu materiālu. Ja mums jābalso par to, tad mums kaut ko vajadzētu zināt, lūdzu. <clears throat> Gerbiamā pirmininkė, gerbiami kolegos, aš pakeičiu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es pārstāvu jūsu kolēģi Rolandu Paksu. Uh, un vēlos iepazināt jūs ar šo tēmu. Vispirms es vēlos pateikties sekretariātam eh, budžeta komitejā par sadarbību un palīdzību, sagatavojot šo ziņojumu projektu, ņemot vērā ieteikumus no neatkarīgiem ES un Krievijas ekspertiem. Mūsuprāt, šī līguma pagarināšana palīdzēs padziļināt savstarpējo sadarbību starp Eiropas Savienību un Krieviju, īstenojot sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā, līdz ar to varēs turpināties eh, zināšanu apmaiņa. Šī nolīguma atjaunošana palīdzēs eh, izplatīt zināšanas un pavērs jaunas iespējas piekļuvēji jauniem tirgiem. 0,5 miljonu eiro tiks piešķirti šī nolīguma īstenošanai, ir iespējams un nepieciešams, lai šie fondi, respektīvi līdzekļi, tiktu izmantoti efektīvi un racionāli, lai tiešām faktiski zinātnieki uh, pētnieki piedalītos nevis tikai pētniecības administrātori. Komisija tiek aicināta rūpīgi uzraudzīt šī līguma īstenošanu. Uzskatām, ka mūsu komiteja ir jāatbalsta nolīguma atjaunošana starp Eiropas Savienību un Krievijas Federācijas valdību līdz 2019. gadam. Paldies un ceru, ka jūs atbalstīsiet manu priekšlikumu. Jā, vielen dank. Jā, nu liels paldies. Kolēģi, mums tagad ir jābalso par to, vai mēs atbalstam šī nolīguma atjaunošanu vai nē. Tātad, kurš par līguma atjaunošanu? Parādiet, paceļot rokas. Paldies. Kurš pret? Viens. Kurš atturas? Neviens. Pieņemts. Jetzt kommen wir zu den Esam nonākuši līdz pārvedumiem, pārvietojumiem pareizāk, un tad varu aicināt eh, Eiropas Tautas partijas koordinātoru, vai viņš sa savu referenta Giovanni Lavija eh, daļu vēlas pārņemt. Lūdzu. Sí, gracias, eh, prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl kolēģis Lavija nevarēja būt klāt šodien. Nezinu, kas šodien notiek Itālijā, bet viņam vajadzēja būt tur kāda politiska iemesla dēļ. Bet par šiem pārnesumiem 3, 1, 28, 31, 32 atbilst globalizācijas pielāgošanās fondam un referenta viedoklis ir, ka jā, pastāv kāda problēma, tad to mēs varētu likt uz balsošanu blokā, jo viņa atzinums ir pozitīvs. Tālāk par pārnesumu 33, kur eh, šatiec uz riska kapitālu MVU, izaugsmi inovācijām, arī šeit tas ir pozitīvs. 34. ir pārdalījums starp uh, IPA līnijām un atbalstiem lauksaimniecības projektiem Melnkalnē. Šeit ir vērojami administratīvi trūkumi, un mēs to jau izdarījām ar citu pārnesumu nesen eh, Maķedonijas republikas sakarā. Arī šeit viņa atzinums ir pozitīvs. 37. pārnesums - 8 miljonu eiro eh, saistība apropriācijās stabilitātes instrumentam. Atzinums ir pozitīvs. Tālāk 38. pārnesums ir 70 un 76 miljoni eiro attiecīgi pār maksājumu rezervēm starptautiskajiem zivsaimniecības nolīgumiem, kas ir nepieciešams zvejas nolīgumam ar Mauritānijas republiku. Un tālāk 40. pārnesums ir 0,5 miljonu eiro maksājumu starptautiskajām organizācijām, atbalstam zvejas resursiem. 41. šeit viss ir pozitīvi atzinu. 41. ir rezerve 0,3 miljonu eiro arī starptautiskajiem zvejas nolīgumiem ar Kabu Verdi un Kiribāti. Visi Es gadījumos šeit ir referents Giovanni Lavija, kurš atvainojas budžeta komiteju un lūdz eh, labvēlīgu balsojumu. Nu labi, tad mēs tad arī secīgi par visiem pārvietojumu pieprasījumiem balsosim, un tik tiešām 28, 31, 32, tas tiešām ir labi izdomāts, mēs varam kopā balsot par tiem, jo tas skar globalizācijas fondu. Kurš par pārvietojumu 28, 31 un 32. Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Tālāk balsojam par pārvietojumu numur 33. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pārvietojums numur 34. Kurš pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk 36. Kurš pār? Pret? Atturas? Pieņemts. 38 tālāk, kurš par? pret, atturas, pieņemts. 40. tālāk, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 41. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Labi. Esam nonākuši pie citām iedaļām, bet pirms mēs. Mhm. Jā, nu pirms mēs ķeramies pie skaidrojumiem, kur sniegs referents, kurš gan personīgi nevar būt klāt šodien. To viņš uzticēja sociāldemokrātu koordinātoram. Man ir uzdevums komisija tikko vēl redzēja ģenerāla direktoru, kur viņš ir palicis. Akrets, kur. Ja, jā, man kopumā, ja jau tā komisijai, vai ir kaut kas tāds, ko komisija var mums pateikt par sekām attiecībā uz Eiropas Savienības tiesas lēmumu par algu nepielāgošanu 2011. gadam. Oui, merci, euh, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Īsi no manas puses. Komisija ir iepazinusies ar tiesas nolēmumu, kas um, attiecas uz procedūras jautājumu komisijas. Skata šobrīd, kāda būtu piemērota reakcija uz šo nolēmumu, un šajā etapā tas ir viss, ko es varu pateikt. Okay, um... Skaidrs. Um, pārbauda turpinās. Acim redzot uz nākamajam gadam. Es jau tikko sacīju, ka tā pie mums ir. Mūsu pēdējā sanāksme šogad ir šodien. Izņemot, ja ir kaut kas īpaši steidzams, tad mēs uh, izņēmuma gadījumā varam 9. decembrī Strasbūrā organizēt sanāksmi. Tad sanāk, ka mēs tikai jaunajā gadā varēsim eh, iepazīties ar jūsu secinājumu Moniku. Jā, es vēlējos sacīt tikai to, ka pašreizējos lietas tas neskar, jo 2013. gadā nekāda līdzakļa vairs nav pārvietojama vai savādāk grozām, bet mums ir vienošanās ar komisiju un padomi, ka gadījumā, ja rodas kādas izmaiņas, kas šobrīd gan nav paredzētas, tad eh, mēs varam eh, pielāgot nākamā gada budžetu, ja no sprieduma kaut kas izrietēs. Un tas ir vienīgais, kas ir pilnīgi skaidrs, un par pārējo mums ir jānogaida. Es teikšu tā, spriedums ir interesants. Jā, nu, mēs šobrīd neiedziļināsimies sprieduma detaļās. Uh, Man ir tikai uzdevums vienkārši apjautāties komisijai, vai varbūt jau šobrīd ir kādas uh, sekas zināmas. Un tagad uh, koordinators no sociāldemokrātiem Ivailo, lūdzu. Monsieur Arton? Mm -hmm. Arton kungs, lūdzu. Dank u voorzitter. Ik wou een hele kleine eh, kant. Paldies, priekšsēdētāji neliels novērojums uz pārnesumu C8, kas attiecas uz. Um, 94 miljoen met een servicecontract daarbij. Planšetdatoru iepirkumu. Tas izmaksās īpaši dārgi. Un šiem planšetdatoriem datoriem 1300 eiro, tas ir ļoti daudz, Nīderlandē starp 3-400 tāds maksā. Nu, mēs varam tūlīt apjautāsimies administrācijai, bet Ingeborg pirms tam vēl. Jā, es vēlējos uh, pajautāt, kas tad īsti par sekām varētu būt? Nauda jau netiek izmantot, par kādu summu tad tiek, eh, ir šobrīd runa, kas nebūs jāizmanto? Par komisijas budžetu, par parlamentu budžetu man ir skaidrs, es par komisijas budžetu domāju. Also, ich krieg gerade. Nu, man tikko teica, ka uh, komisija sagatavo, tā ir pienākums sagatavot jaunu priekšlikumu. Mēs vēl konkrēti nezinām, cik nebūs nepieciešams, jo sekas vēl nav izdarītas, secinājumi nav izdarīti. Ģenerāldirektors tikko sacīja, un es pareizi sapratu, ka tas, ko tiesa nolēma, ir procedūra, kas ved uz procedūru respektīvi algas pielāgošanas apjoms netiek minēts. Tiesa ir spriedusi par procedūru. Kāda secinājuma no tā ir jāizdara, kādas būs sekas, kas izriet no tā, to mums komisija pateiks nākamajā gadā ar attiecīgiem iespējamiem grozījumiem budžetā tajā gadā, bet par summām mēs šobrīd neko pateikt nevaram. Es atvainojos, ka es vēlreiz pārprasu, bet jautājums par to, cik daudz šajā budžetā ir paredzēts algu pielāgošanai, uh, Jo par procedūru tiesa saka, ka tur nekas nav iekļauts. Ā, nu skaidrs, jo tiesa saka, ka komisijai ir jānāk klājā, vai tā var nāk klājā ar jaunu priešlikumu, un padoms noraidījums, tad tiek atzīts kā pamatots, un tad komisija jānāk klajā ar jaunu priekšlikumu, tā vēl to nav izdarījusi. Līdz ar to es uzskatu, ka nu, spriedumu var traktēt dažādi. Būtu jau labi, ja komisija to neuzskatītu par automātisku priekšlikumu sniegt jaunu priekšlikumu. Nu jā, mums jau vēl tas nekādā veidā nenozīmē neko par skaitļiem. Mēs neko neesam vēl nolēmuši komisijas budžetu sakarā. Mēs jau sakām, tā taču nevar būt. Mēs esam pielāgojuši visu budžetu pieņemšanas e, procedūru, lai komisija nekris uz nerviem padomēja ar naudas prasīšanu. Un tagad mēs nezinām, jo spriedumā nekas nav rakstīts par to. Mēs līdz ar to neko nesam lēmuši attiecībā uz komisijas budžetu, neko nevaram zināt un tāpēc mēs arī nezinām par kādiem apjomiem ir runa, lai komisija izdara pareizos secinājumus, un to mēs šobrīd izdarīt nevaram. Ivaila jau sāk garlaikoties, gaidot savu uzstāšanos. Mums jālūdz Ivailo tagad eh, prezentēt citām iedaļām paredzētos pārvietojumus. Lūdzu, Ivailo. Thank you, Madam Chair. No... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nevienam budžeta komitejā garlaicība nenāk virsū. Uh, Pirms pievēršamies priekšlikumiem par pārvietojumu pieprasījumiem parlaments un citās institūcijas, man jāpievēršas iepriekšējām diskusijām. Kad komisija pieņem lēmumu, tad mums katreiz jādomā, kā tas ietekmē uh, Eh, mūsu finanses. Tātad, kad komisija būs gatava, būs pieņemsa lēmumu, tad šāds debats budžeta komitejā arī būs nobreduši. Tagad Dereka Vogana vārdā. Viņš nevar būt tagad Briselē, viņam ir jābūt citā parlamenta pasākumā. Es gribētu piedāvāt dažus pārvietojumus. Vairums no viņiem attiec uz Eiropas parlamentu budžetu Šie ir pārvietojumi, kas ir saistīti ar Eiropas jaunatnes pasākumu fonda stiprināšanai nākošu gadu ir divi pārvietojums sakarā ar informācijas tehnoloģiju aprīkoju. Un mans jautājums ir, man piedāvājums ir par SISPER sistēmas eh, mājiņu un tad papildu iekārtu. Uh, iepirkšanu, tad devītais pārvietojums attiecas uz maksājumiem par deputātu ceļojumiem. Es vēlos izmantot šo iespēju, norādīt uz to faktu, ka varbūt ir vērts padomāt par divu uh, gadu periodu samazināšanu uh, ceļa izdevumu atmaksas pieprasīšanai. Tad vēl ir daži pārvietojumi saistībā ar parlamenta asistentiem, algām, misijām, tad var ir pārvietojumi, avans maksāmajumi, eh, liks Luksemburgas eh, ēkai, tā tad var eh, ietaupīt izdevumus par aizdevumu procentiem, tātad šādi ir pārvietojumi pieprasījumi, un ar jūs atļauju priekšsēdētājs kundze vēlos minēt vēl vienu papildu pārvietojumu, kas pat labāk tiek piedāvāts, ierosināts. Tas attiec uz Eiropas datu aizsardzības uzraugu. Te ir runa par nelielu summu - 80 tūkstoši eiro. Tas ir iekšējais pārvietojums no tūl, mutiskās tulkošanas uz eh, ēku sadaļu un eh, referendu vārdā aicinu atbalstīt šos pārvietojumus. Jā, nu pirms mēs ķeramies pie balsošanas, es tad aicināšu atbildēt uz eh, cenām eh, šīm planšetu datoriem. Paldies, priekšsēdētājs. Kā jūs redzat piedāvātajā tekstā? Planšets datoru vidējā cena ir 854 eiro, tālāk ir papildus pakalpojumi helpdeskam, uzturēšanai, citri specifiski pasākumi, konkrētas aplikācijas, kas ir nepieciešams e-komitejas, e-mīting, e, citiem projektiem. Un bez papīra risinājumi, lai varētu eh, kopā samazināt mūsu oglekļa pēdu, jo vairāk tāpēc, ka šie planšetdatori pirmkārt ir domāti um, ierēģiem, kuri apmeklē, kur atrodas ēkā pie Demeus skvēra, tāpat arī mums ir jāņem vērā attīstošās tehnoloģijas, mums ir jābūt gataviem, lai varētu aprīkot uh, deputātus 14. gada jūnijā ar tādām aplikācijām, kuras ir pierādījušas sevi. Citādi mēs sasaukuma sākumā zaudēsim vairākus mēnešus, lai šos rīkus varētu padarīt darboties spējīgus. Lūk, tas man būtu šajā sakarā sākām. Ja, vielen Dank. Ähm, wobei ich mal davon ausgehe, dass die Abgeordneten dann die Tablets im. Ja, nu, paldies. Mēs saprotam, ka jūlijā tikai saņemsim eh, šīs planše, šos planšetu datorus, nu tad pārējiem būs, kurš nepārvēlas, būs jāiztiek bez. Kā lūdzu? Jā, es vēlējos. Tātad šeit neiet eh, runa par deputātiem, bet gan uh, ierēģiem, kas saņems šīs, eh, šos planšetu dators, jo viņi ir izvietoti attālināti. Un mums ir šī politika par eh, atteikšanos no papīra dokumentiem, tā tad nav tā, ka mēs tikai palielinām izdevumus, no otras puses arī kaut kas tiek samazināts. Jā, labi, es nemaz nejautāšu par to, vai varam balsot par to visu kopā. Par katru pārvietojumu balsosim atsevišķi. Sākam. C4. Kurš par? Par šo pārvietojumu. Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. C7. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. C8. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Neun ist, ah, this is the, ah, da werden wir. Tā tad mums šeit ir ne tikai pārvietojumi, bet arī uzdosim darba grupai kuru, mum, kur strādā komitejas pārstāv un prezidijas. Tātad laiks, kas e, ir atrēķināms, lai varētu labāk plānot lietas. Es domāju, ka viens gads ir pārāk, ir vairāk kā pietikums, divi gadi nav nepieciešami. Džordž, Monika, uh, kurš jūtas uzrunāts ar šo jautājumu, lūdzu nākamajā darba eh, grupas sanāksmē pieminēt. Tas nerada tūlītējs ietaupījums, bet tas, manuprāt, ir uzlabojums. Tātad, kopā ar uzdevumu darba grupai C9, kurš balso par? Pret? Atturas? Pieņemts. C10, kurš par? pret, atturas, pieņemts. C12, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad datu aizsardzības amatpersona pārvietojums par to, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tātad, esam nonākuši tālāk pie ēku politikas. Katrā ziņā tas, ko mums Monika tūlīt vēl paskaidros, par to mums arī būs jābalso. Monika, lūdzu. Par ēkām, par ēkām. Um, ich darf zunächst einmal Jā, es vēlos sākt ar lūgumu. Ļoti vienkārši lūgums. Tā kā mums vairs nav nekādas citas sanāksmes šogad, tad pavisam vienkārši ēku projektu Goldberg ēka Luksemburgā, jo mēs zinām, ka kad ēka būs 2017. gadā tikai, mums līdz tam Goldberg ēkas iemītnieki kaut kur jāizvieto. Runa ir par 2,5 miljonu E, eiro ietaupījumu mēs pagarinām tā pašā ēkā īras līgumu par izdevīgākiem noteikumiem. Un esam arī saņēmuši informāciju, ka pārbūve vairs nav nepieciešama. Mums e, nekas nesadārdzinās ar ietaupījumu, es tāpēc aicinātu šodien arī apstiprināt to. Tad mums nevajadzētu devītajā par to runāt un sasaukt atsevišķu sanāksmu. Vai kolēģi saskat kādu problēmu, ja visi var piekrist? Ich, ich sehe keins, wobei wir da ja keine äh, Opinion. Es domāju, ka mums nekāda atzinuma šeit nav jāsniedz. Vienkārši esam äh, piekrituši un viss. Ja tas ir gatavs, tad pār EBA. Ar EBA ir sarežģītāk. Sarežģītāk tādēļ, ka Eiropas banku uzraudzība iestāde ir nokavējusi paziņošanu Šī gada februārī ir slēgti līgumi, kas eh, parasti būtu gan padomē un parlamentā jāapstiprina. Un ir viennozīmīgi, ka tas, kas budžetā ir paredzēts, ir ievērojami pārsniegts. Runa ir par pārkāpumiem budžetu procedūrā. Šī ir pirmā reize, kad mums ir šāda situācija. Mēs vienmēr esam strīdējušies par to, vai cena ir pa augstu vai par zemu, ka zāļu aģentūra, tur ir augstas cenas, piemēram, Londonā. Un tas tad saistīts ar to, ka mums ir īres līgums bez budžeta iestādes. Gan padomē, gan parlamentā nav prasījis budžeta iestādēji. Līdz ar to es aicinātu uh, atzīmē to, ka mums e, ir budžeta pārkāpums, otrkārt ir pārmērīgas izmaksas, jo šī ēka ir ievērojami dārgāka vēl par zāļu aģentūru, par kur jau mēs toreiz sūdzamies. Cena par kvadrātmetru, ja ņem vidējo cenu, un es esmu draudzīgi noskaņota, ja mēs ņemam, tad cena ir virs 1000 eiro kvadrātmetrā. Mēs kaut ko tādu vispār neesam redzējuši. Tas absolūti nav pieņemam. Plus, tur vēl ir cenas par pārbūvi tikai uz pusotru gadu, un mēbeles ir vēl dārgāks nekā īres maksa. Un tad tas eh, vēl nāk klāt eh, konsultantu izmaksām, piemēram, devītajā stāvā mēs daļu jau īrējam, un tad brīnišķīgi tiek izdomāts, kā arī noīrēt eh, atlikušo telpu devītajā eh, stāvā, bet par to, par šādu lēmumu uz konsultantu izmaksas ir pie 100 tūkstošiem eiro. Un tad jārunā arī par to, kā ir sastādīti līgumi. Parasti EBA prezentētu saulēcīgi mūsu ilgtermiņa perspektīvas, mēs tad pēc iespējas ātrāk un par Goldberg mēs ar šodien tik ātri to daram, un ja tas viss notiek, mēs arī ātri rīkojamies, bet kaut kam jau jābūt iesniegtam, jo bez dokumentiem mēs nekāds lēmums pieņemt nevaram, tas nav iespējams. Tā tad eh, tāda nu ir problēma, ja mēs sakam ka mēs to uzsveram par pretlikumīgu, tad visi līgumi ir jālauž, un tad tas izmaksātu vēl vairāk. Tas atkal ne, ne, nekāda jēga nebūtu. Man priekšlikums ir ierakstīt, ka tas ir budžeta procedūras pārkāpums, otrkārt komisija tiek eh, aicināta izdarīt secinājumus, lai nekas tāds vairs nenotiktu, jo nevar būt, ka tieši Eiropas banku uzraudzības iestāde ir tā, kas neievēro termiņus vai jebkur cita aģentūra. Viņiem ir jāinformē mūs un jāpieturas pie tā, kas nolemts. Un tieši banku iestāde ir tā rīkosies, un tas man rada īpašu vilšanos. Uh, Jo visi pārējie to ir sapratuši, un es nevaru saprast, kāpēc šāda iestāde nespēja pieturēties pie budžeta procedūras un ievērot noteikumus. Nu, tie pāris rinkops tur jāizlas par to, kā tas viss ir darāms. Un es domāju, ka ikdienā eh, šīm banka iestādē taču ir sarežģītāk teksta lasām, un kā viņi var nesaprast tik vienkārši lietas. Otrakārt, Mēs vēlētos, lai revīzijas palāta pārbaudītu šos līgumus un izmeklētu, vai tur nav arī citas problēmas. Un mēs aicinātu EBA pirms nākamās ilgtermiņa situācijas ar telpām informēt mums pirms notikušā, nevis pēc. Situācija ir nepieņemama un tāpēc es arī izvēlēju šādu formulējumu, ka mēs, mēs nevaram atļaut, jo budžeta procedūra neparedz atpakaļējošu atļauju sniegšanu, bet mēs aicinām pagarināt šos līgumus, jo laust izmaksās vēl dārgāk. Nu, tas jau laušana uh, uh, radītu problēmas, tā skaitā rīcība nespēja iestādēji, Un tāpēc aicinam arī komisiju parūpēties, lai nekas tāds vairāk nenotiktu. Un vēlāk arī pārbaudīt, kas tad konkrēti ir noticis. Un es ceru, ka kolēģi tam var piekrist. Es esmu e, centusies ne, nerunāt pietiekami agresīvi, kā varbūt vēlētos, kaut arī prasītos, godīgi sakot. Sarunā ar e, mani komisārs Banijē sacīja, ka šīs, eh, no šīs situācijas tiks izdarīts secinājumi, ar aģentūru tiks runāts, un ne tikai būs arī izdarīts secinājumi, lai nekas tāds nākotnē vairāk nenotiktu. Nu, nekā smukāk es nevaru pateikt. Un es lūdzu jūs vēl, eh, balsot par to pozitīvi. Die kriegen, die kriegen eine Schulung, das ist... Uh... Nu, mācība viņiem būs, tas ir skaidrs. George Lyons, pēc tam Jēns, pēc tam Dominiks Rikē. Hmm? Uh, thank you, uh, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu Monikas vilšanos par šo konkrēto epizodu. Ir divas lietas. Viena lieta par paziņošanu, par procedūru tātu, un otra lieta ir vesela virkne uh, uh trūkumu, no Eiropas investīcijas bankas puses. Tātad eh, pamatoti jūs vēlaties noraidīt šo lietu, taču beigās tas izmaksās tikai vēl vairāk. Es domāju, beig beigās mums nekāda izvēles vairs nav tikai piekrist tādam priekšlikumam, kā to izklāstīja Monika. Mēs esam starp Skilu un Haribdu. Mēs izvēlamies pareizo ceļu. Es domāju, beig beigās mums jānosūta vēstījums Eiropas investīciju bankai ja šī banka nevar īstenot uh, pareizo, ja EBA, EBA nevar uh, īstenot pareizo procesu, tad uh, uh, tas var beigties ar jaunas ēkas meklēšanu 2014. gadā. Cerams, ka tā neizmaksās tik daudz. Un tad par lielo izšķērdību taču mēs kā deputāti neesam pilnvaroti par to spriest. Patiesībā ar to nedarbojas Eiropas revīzijas palāta. Un budžeta kontrolas komiteja arī to varētu skatīt. Es domāju, ka. Es redzu, ka kolēģi reaģē. Tā tad ir divas, divi lieli trūkumi. Viens ir uh, procedūru, un otrs ir pārāk lielās izmaksas. Es redzu, ka mums budžeta komiteja jānosūta šis vēstījums. Ja procedūra turpmāk netiks ievērota, tas nozīmēs, ka nākotnē mēs noraidīsim jebkādas finansiālas mm, līgumus. Paldies. Parīz kom. Jā, paldies. Nu, izskatās, ka. Jā, nu pagaidi, pagaidi. Eh, tu noslēgumā runās Monika Jens Gajers, pēc tam Dominiks Rikē, pēc tam Šarts Sešots, un tad tev vārds noslēgumā vēl. Jā, Jūta, tu jau pieminēji galveno vārdu. Ja mēs politiski vērtējam šo situāciju, tad atsauksim atmiņā, ka, ja nekļūdos, tas bija padomes lēmums šīs trīs aģentūras izvietot Frankfurtē, Parīzē un Londonā saturiski tam bija savs pamatojums, bet var jau arī secināt, ka Londonas gadījumā padome ir piespiedusi Eiropas Savienību īrē telpas visdārgākajā ēkā Eiropā vai pat pasaulē, un ka jebkurā citā vietā Eiropā būtu iespējams īrēt šīs telpas par daudz izdevīgāku cenu. Nu, diemžēl nevar neko darīt, ka Londonā ir tāda situācija, tam ir arī savs pamatojums, bet lai tad arī ir skaidra atbildība Es tāpēc uzskatu, ka ir svarīgi vēlreiz atgādināt, ka tā nav šīs iestādes parlamenta vēlme izvietot aģentūru visdārgākajā nekustamā īpašuma tirgu Eiropā. Otra lieta - jautājums Monikai. Šāda pieeja īrei vai komisija to ir vadījusi? Jeb eba ir sava padome, kas ir kurai vajadzētu būt atbildīgai, un no kā tad sastāv šāda padoma? Monika behält alle Fragen. Monika saņem visus jautājumus, pierakstīja sev visus. Dominiks tālāk lūdzu. Prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam sašutuši, jo šajos laikos redzēt tādus izdevums. Eh, tā nav pat Parīzes cena, tā ir cena, kas, eh, kas skrieto pārsniedz un tiek domāju, ka nav viņi pareizi paredzējuši. Man ir jautājums, kurš paraksta līgumus ar kādu lemējiestādi, Eh, ka tajā pašā laikā, kad netiek piemēroti noteikumi. Jā, mēs apstrīdam uh, līgumu, tad tas var izmaksāt eh, vēl dārgāk, man saka, ņemot vērā to, ka parakstītājs ir bijis ar vajadzīgo autoritāti, un es gribētu saprast, iespējams, ka tas ir aģentūras direktors, gribu saprast, kā un kurš ir tiesīgs. Mm, izteikt saistības eh, Eiropas Savienības institūciju vārdā un bez iepriekšējas autorizācijas saskaņā ar procedūru. Pirmkārt, un otrkārt, vai šajā gadījumā ir eh, līguma eh, spēja šādam dokumentam, ja tā parakstītājs nav ar vajadzīgo autoritāti. Bet, ja ir ar vajadzīgu autoritāti, tad ir jāpārskata procedūra. Domāju, ka jāpārskata ļoti rūpīgi šis um, atgadījums, jo tas ir eh, papildus tam, ka tas ir skandāls. Un eh, otrkārt ir jāveic pasākumi, lai tas E, neatkārtotos, un treškārt uzdrīkstēšos teikt, jāpiemēro sankcijas pret tiem, kas ir uz, veikuši šādas darb, darbības un pārsnieguši savus pilnvars. Domāju, kā var meklēt vainīgos, un, ja tādi ir, tad, tad arī ņemt vērā attiecīgās e, līgumiskās konsekvences. Mm. Jā, paldies. Richard. Um, chairman, thank you very much. I... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu atbalstīt Monikas sacīto. Es domāju, viņas ieskats ir visnotaļ racionāls. Uh, mana zināšanas par šo lietu liecina par to, ka viss tā lieta ir pilnīgi nepieņemama. Ir bijuši daudzi trūkumi, bet tika uzskaitīti tikai daži tādi milzīgas atkāpes no regulām, Un atklāt sakot, man tas liekas pilnīgi nepieņem, ka tā ir e, banku iestāde, iestāde, kas pati nesako e, regulām, tā tad man tas neiedveš īpaši uzticēšanos ar iestādē. No maniem novērojumiem un e, vietējiem zināšanām var sacīt, ka ēka, kas tika izvēlēta, nav piemērota tam darbam, tai funkcijai, kas tai tiks uzlikta. Uh, Tas nav parlamenta ziņā, taču jāsaka, vis, atklāt sakot, tas ir savādi, ka uh, zāļu aģentūra, kas ir uh, Canary Wharf Londonā, uh, ka lūk šī aģentūra ir finanšu sektora ietvaros, uh, lai, un kapacitāte tur ir daudz lētāka bet EBA ir tagad eh, tajā eh, visā, visdārgākajā periodā, visdārgākajā pilsētas Londonas daļā. Un, kad es jautāju, kāpēc, viņi saka, ka, lūk, tā, viņi būs šo tuvāk notikumiem, un man tas nešķiet loģisks skaidrojums. Nu, katrā ziņā Monikas piedāvājums ir labākais, mazākais no ļaunumiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka šāda situācija atkārtotos. Vairāk kolēģi lūdza pieprasīt Eiropas revīzijas palātas Eh, spriedumu par to, atzinumu par to. Es tam piekrītu, taču paies ilgs laiks, līdz mēs saņemsim rezultātu. Eh, Priekšstādātājs kundze, vai mums kā komitejai ir pilnvars lūgt, lai, Eiropas, lai EBA nāk šeit un paskaidro, kāpēc viņi tā rīkojušies? Jā, nu, es zinu, ka mēs varam uzreiz lūk to darīt, jo jau pirmajā reizē, kad tas aktualizējās, man bija niknuma lēkme un absolūti negaidīti mēs varējām uzdot jautājumu direktoram. Mēs varam arī uzreiz pajautāt. Pat pirms Monika atbildēs. Pirms tam Salvadors un tad Jans. Gracias, Paldies, priekšsēdētāji. Man īsts konkrēts jautājums šajā gadījumā, kas aizsargā Eiropas Savienības finansiālās intereses un kādā veidā tās ir jāaizsargā. Uh, Paldies, priekšsēdētājies. Klausos diskusiju, konkrēto gadījumu nepārzinu, bet Varbūt kāds varētu eh, atbildēt man jautājumu, vai tas varētu palikt ārpus personiskām eh, kon konsekvencēm, vai eh, mēs to vienkārši pieņemam, kā tas ir, vai tam sekos kādas sankcijas. Pita, Angelika. Lūdzu, Angelika. Jā, paldies. Tātad, ja mums ir iespēja piemērot sankcijas, es domāju, tad atbildīgajiem ir arī jāuzņemas atbildība tā, jo tā tas nevar notikt. Nein, also wir können die. Nu, jautājumu mēs atbildēt nevaram, tāpēc arī Monika sacīja, ka mums gan revīzijas palātu vēlamies aicināt rīkoties, kā arī komisiju. Varbūt mēs šobrīd varam uzdot jautājumu arī savam juridiskajam dienestam. Par to nemaz neiet runa. To mēs uzreiz nevaram izdarīt, bet pirms Monika sniedz savu atbildi, došu vārdu EBA direktoram. Es nezinu, vai viņš var paskaidrot, bet vismaz pāris vārdus mums pateiks. Teikšu, nu, formulēšu to šādu. Lūdzu. Thank you very much. Um... Paldies, priekšsēdētāji, par uzaicinājumu. pietrūks laika, lai pilnībā izskaidrotu visu procesu budžeta komitejai. Taču vēlos paust, ka esmu gatavs komisijai pilnībā atskaitīties un vai nu visai komitejai pilnībā, vai apakškomitejai, vai referentiem visu procesu kopumā izskanēja jautājums, kurš parakstīja līgumus. Es parakstīju līgumus. Esmu šīs autoritātes izpildes direktors. Esmu jūsu priekšā. Pirmkārt, gribu norādīt, aģentūra sākot darbu 2011. gadā jau bija ar līgumiem ēkā, kurā tā darbojas šobrīd. Tādējādi Mēs neizvēlējāmies ēku, mēs izmantojām daļu no ēkas, kur aģentūra atrodas, jo aģentūra ir eh, pārņēmusi saistības no trešā līmeņa komitejas, kas bija savā laikā apvienotās karalists eh, E, uzņēmums. Mēs pārmantojām šos līgumus, kad es iestājos aģentūrā. Tā bija neliela organizācija ar nelielu ēku, nelielu dabu šajā ēkā ar um, nodomu palielināt savas aktivitātes un personālu atbilstoši tās e, pienākumiem. Tad, kad es pārņēmu lietas, mēs bez kavēšanās Eh, uzaicinājām īpašumu konsultantu, kurš palīdzētu mums rast jaunu vietu ilgtermiņa līgumam Londonā. Kāpēc mēs esam Londonā? Kā to kaut kas minēja. Tas tika nolemts tad, kad tika pieņemts, pieņemti noteikumi pār aģentūras eh, dibināšanu. Tātad mēs caur konsultantu, turklāt mums bija ļoti neliela pieredze, mēs parakstījām eh, līgumu gada beigās, 2011. gada beigās. Pēc tam, pieaugot aģentūrai divu gadu laikā, un 12. gada sākumā ar īpašumu konsultantu palīdzību pēc tirgus izpētes, meklējot vietas Londonā, Canary Wharfā, Londonas Cityjā, citur. Dažādas vietas pilsētā piedāvāja dažādas priekšrocības, un mēs secinājām, ka pilnībā piesaistot mūsu administrācijas padomu, ņemot vērā ēku skaitu, ņemot vērā e, sarunas un noteikumus, un mēs pieņēmām lēmumu par pārcelšanos 13. gadā, jo, kā jau pieminēja Holmaira kundze, mums bija klauzula mūsu līgumā, kas bija īstenojama 12. gada jūnija beigās. Tas būtu varējis par gadu saīsināt esošos e, īres līgumus. Mūsu nodoms bija atrast pilsētā ekonomiskāku vietu. Diemžēl, un tas ir norādīts arī atzinuma projektā, notikuma attīstība, un šeit es varu pilnībā pieņemt kritiku, bija tāda, ka es pārāk vēlu uzrunāju referentu vai varētu panākt pienācīgu atzīšanu procesu, kā noteikts regulējumā, uz to brīdi, kad vajadzēja realizēt šo pārtraukšanas klauzulu. Bet mums bija konkurējošs process, mēs izvēlējāmies sēku un mums vajadzēja respektēt periodus, kas būtu pietiekama aģentūras izaugsmē. Mēs palaidām termiņu garām šajā uh, pārtraukšanas klauzulā, un tādējādi mums nācās palikt tajā pašā ēkā un gaidīt līdz līgumu noticēšanai nākošā gada beigās. Pēc tam es uzrunāju ēkas īpašnieku, sacīdams, ka ja viņi ir, ir gatavi cenas samazināt līdz um, piedāvātajam līmenim, tad mēs varētu palikt tajā pašā ēkā, ja finanšu nosacījumi paliek tie paši. Viņi bija gatavi to, un mēs uzsākām konsults ar budžetlēbē iestādēm caur DG Markt, lai varētu saņemt konsultācijas no komisijas, un visbeidzot 12. gada beigās mēs tikām informēti šī gada janvārī ar vēstuli, ka budžetā autoritātes preference būtu sākt jaunu atlases procesu. Pa to laiku mums nācās paplašināt telpas, jo mēs eh, personāla ziņā strauji pieaugām, ilustrējuši šogad. 59 tehniskie standarti bija jāsagato komisija 30 publiskas uzklausīšanas un ļoti daudz sanāksmes ar 60 dalībniekiem. Mēs mums citādi nebūtu iespējas to visu izdarīt. Šo, šī gada janvārī man tika ieteikts turpināt parakstīt īstermiņu līgumu, informēt parlamentu un tad sākt ilgtermiņa atlases procedūru pienācīgā kārtībā ar agrīno informēšanu, ar vēl vienu atlasi, ar vēl vienu apstiprināšanas procesu, kā tas noteikts finanses regulām. To mēs arī darījām. Es parakstīju līgumu februārī, kā to parādīja Holmajers kundze, kā tas ir norādīts atzinumā. Diemžēl šī īstermiņa līguma dēļ, jo mēs parakstījām līgumu tikai līdz nākošā gada beigām, lai visi līgumi noticētu vienlaicīgi. Gadījumā, ja mums ir jāpārceļās, mēs varam to darīt. Mēs šos īstermiņa līgumus parakstījām, un viena no izmaksām ir saistām ar īso um, termiņu, un tāpēc relatīvās cenas ir augstas. Gribu norādīt, ka visi piedāvājumi, ko mēs saņemam, bija konkurētspējīgi. Atsevišķas mēbeles ir atkārtot izmantotas, visi pir, iepirkumi ir izdarīti uz konkurētspējīga pamata, un mēs neko neesam darījuši ārpus regulas iepirkumu ziņā, norādot, ka arī aprīkojums maksā pietiekam dārgi. Šodien situācija ir tāda, ka Mums ir līguma līdz nākošajam gadam, mēs jau esam sākuši ilgtermiņa atlases procedūru ilgtermiņam. Īres līgumam ar pārtraukšanas klauzulu mēs jau esam nosūtījuši informāciju attiecīgajām struktūrām parlamentām padomē un mēs pabeidzam strādāt pie atlases kritērijiem un iz, eh, līguma piešķiršanas kritērijiem ar attiecīgajām ģenerāldirekcijām un mēs gaidām pilnu apstiprinājumu jaunai atlases procedūrai. Tas ir kopsavilkums notikušajam. Un no savas puses gribu izstāstīt, ka tas ir process, pie kāda mēs pieturējāmies, un esmu gatavs šajā komitejā, jebkurā laikā, jebkurā uh, garumā un detaļās izskaidrot un uh, pie, uh, eh, demonstrēt, apliecināt mūsu darīto. Ceru, ka es neizteicos pārāk ilgi. Paldies! Nein, Sie waren mit Sicherheit. Nē, katrā ziņā tas nebija pārāk ilgi. Paldies par šo skaidrojumu. Monika Holmajer. Nu, neņemiet ļaunā, ka es pieliešu ūdeni šai vīnā. Pirmkārt, cena par kvadrātmetru nedrīkst būt zemāk. Jūs, ne, jūs teicāt, jūs neīrējāt lētāk. Nu, jūs īrējāt dārgu ēku un, eh, jā, nepieminējāt eh, remonta izmaksas. Tās jau tomēr iedaras cenā. Cena par kvadrātmetru mums ir līdz pat 1300 eiro par kvadrātmetru. Un teikšu godīgi, pat tai vietai eh, Londonā tas ir par traku. Mums arī izmaksas par 159 tūkstošiem eiro par konsultantu darbu. Kopumā par 525 tūkstošu eiro apmērā par konsultācijām. Līgumi jau ir parakstītos, nevar atcelt. Bez tam, kad jau pirmoreiz mēs 2012. Ma gada maijā runājam, skaidri un vairāk kārt arī telefoniski ar biroju uh, ar atbildīgām amatpersonām vēl runāju un arī ar pašu izpildu direktoru norādīju, ka ir nepieciešams paziņot. Es uzstāju uz to, saku, pēc iespējas ātrāk sūtiet mums materiāls. Bez tām mēs vēl arī rakstiski direktoram Indrija rakstījām, norādījām uz šiem apstākļiem, jo problēma bija tajā, ka pirmajā sarunā uh, nepareizs datums tika norādīts eh, šim, šai klauzulai, kas bija īstenībā jūnijā, nevis jūlijā. To varēja ātrāk izdarīt, nu varēja. Būtu bijis iespējams kaut vai apmesties zāļu aģentūras telpās, bet tur būtu jārīkojas ātri. Tu nevar teikt tā vienkārši turpināt to. Tas, ko es savā atzinumā saku, un arī Molderkungam, atbilst, vispirms Gajerkungam, gan aģentūras direktoru Indrijas kungu, gan arī ar izpildu direktoru Farkas kungu telefoniski runājuši, rakstiski komunicējuši un pēc zināma laika komisija, atbildīgā komisija arī pieteicās pie mums, bet tad jau bija viss noticis to nevarēja vairs atcelt. Kraudits kungs ir atbildīgs no komisijas puses, es viņu jau zinu kā ļoti precīzu darbinieku, un katrs, kurš kaut ko grib vēlas eh, no viņa saņemt, arī vienmēr šo informāciju pilnvērtīgi saņemt. Es šo amatpersonu varu eh, tikai un vienīgi aizstāvēt. Viņš ir viens no precīzākajiem eh, darbiniekiem, un man tiešām nav radies iespējas, ka no komisijas puses uh, kaut kas ir neizdarīts. Nu, izņemot, ka varbūt varēja vēl atgādināt aģentūrai, bet Eiropas Savienības uh, normas ir zināmas. Ja es īrēju vai pērku ēku, es domāju, vajadzētu uh, iedomāties, ka tam taču vajag kaut kādu atļauju. Nu, ja bišķiņ padomātu, varētu pie tā nonākt. Es tā piesardzīgi to formulēju šobrīd. To vajadzēja zināt. Un tāpēc teikšu godīgi, atbildīgi, atbildība jāuzņemās pašai aģentūrai. Tas izriet no uh, manas, tā tad uh, no tās šī saziņa noteikti arī var apliecināt to, ka es neesmu tas cilvēks, kurš izskatās neskaidri. Un katrā ziņā es uh, nevēlos šeit mazināt šo atbildību. Neko vairāk es par to nevaru pateikt, es varu tikai konstatēt, ka saulaicīgi informācija tik prasīta. Par eh, kolēģi Moldera eh, sacīto par atzinumu. Sastajā punktā ir minēts, ka komisija izdara nepieciešamos secinājumus no visa šī pasākuma. Ko tas nozīmē īsti? To, lai komisija pati izdara. Mēs nevaram, un tas nav arī mūsu pienākums, to noteikt. Komisijai tas ir jāpārbauda, tad budžeta pārkāpums skaidrs, līguma pārtraukšanas klauzuli palaista garām, ir finanšu sekas iestājušās un vēlme um, budžeta komiteju un revīzijas palāta arī to pārbauda. Uh, Arī tas viss ir pie, piezīmēts šeit. Līguma laušanas nevaru prasīt, jo tas nozīmētu vēl lielākas finanšu sekas un EBA rīcību nespēja izraisīt. Tāpēc es arī no tā atteicos, jo tas jau nav šī pasākuma mērķis. Tāpēc eh, tā kā tas šeit ir uzrakstīts, viss ir atzinumā ir ierakstīts, kas tiek prasīts. Es nevaru to padarīt skaistāku, diemžēl, Diemžēl ESMA aģentūras gadījumā tas notiek savādāk, un EIOPA arī tas savādāk notiek. Arī tur, dārgās vietās, Parīze, Frankfurte, viņiem ir jātiek galā, bet viņi ir ievērojami lētāk to izdarījuši nekā tas šeit ir noticis. Un viņi arī izpilda procedūras, kā tas vismaz šobrīd ir redzams. Jā, nu paldies! Es domāju, ka mēs esam pietiekami ilgi par to šobrīd diskutējuši, un kā Monika šo atzinumu formulējusi, mums vajadzētu balsot tagad. Un tad tālāk eh, lemt par to, kā tas tālāk tiks uzraudzīts. Tātad, kurš ir par to, ka mēs atbalstam Monikas atzinumu, kurš balso par? Kurš pret? Atturas? Tā arī pieņemts. Amen. Und wir war, waren uns, glaube ich, Es domāju, mēs bijām vienisprāts, kā attiecībā uz pārējām eh, mazākajām ēku situācijām vienojāmies neizdarīt atzinumu, nesagatavot atzinumu. Jā, otrais būtu delegācija uz Ēģiptu, kuriem ir atbilstošā ēkā nepieciešams plānošana, rada ļoti saprātīgu uh, atstājis ļoti saprātīgu iespaidu. Katrā ziņā ēkai vismaz vajadzēja būt tādai, kas nerada e, draudus. Pilnīgi normāla pārvietošanās, pārcelšanās, tā kā tas, kas tur ir prasīts, viss izskatās loģiski. Nu, viss, kas nerada mums papildus galvasāps, ir atzinīgi vērtējums, tas arī priecē. Tātad, tālāk. Esam izgājuši cauri balsošanai Un līdz ar to esam nonākuši pie mūsu iecienītā temata. Ingeborgas temats, finanšu noteikumi un kas mums notiek saistībā ar DFS. Jā, paldies. Atkal eh, es runāšu, nu, neko darīt. Nevaram bez tā iztikt. Runāja par eh, sārunu iznākumu, daudzgadu finanšu schēmai, par eh, īstenošanu, eh, elastīgumu, līdzekļu tērēšanā, ārkārtas palīdzības fondam un Connecting Europe Facility. Mēs jau sagatavojām paziņojumu 12. gada 6. oktobrī un Komisijas priekšlikumā tiek grozīts tikai 13. pāns par līdzekļu pārvietojumu, 10. punkts, ārkārtas palīdzības līdzekļi, kas var tikt pārnest uz nākamā gada budžetu, un tad ievilkuma punkts D. Tad to pašu attiecināt uz uh, Connecting Europe Facility. Tāda neizlietoto līdzekļu tērēšana Otrais punkts, kur DFS regulā risina ar labojumiem, un tur nav ne, nepieciešams veikt korekcijas budžetā. Un vēl ir 26. oktobra paziņojumā eh, divas punkts eh, neīstenojumu, EDF budžetēšana un uh, tabaks vienošanās, respektīvi par cīņu pret kontrabandu, padomē nav nekāda progresa sasniegts. Um, es saprotu, ka ģenerāla direktors uh, droši vien uh, būs informēts un varēs, uh, tas tā, tā teikt, mēs varam parādīt, tā dot signālu, kas mums ir pieejams. Nu, es varētu izvēlēties varbūt arī ierosināt to jums, tātad grozījumu priekšlikumi ir tik, daži ir tik labi, ka tos var pat divreiz pieteikt. Ir vēl viena lieta, par kuru ir jārunā, respektīvi jautājums, ko mums darīt ar PPP uh, eh, publiskā privātas partnerības kopuzņēmumu budžeta procedūras apstiprināšanu, budžeta izpildes apstiprināšanu. Tātad. Mm budžeta kontrolas komiteja saņēma šo dokumentu, un es esmu aicinājusi sekretariātu sagatavot eh, vai izskatīt iespēju apvienotai sēdēji mūsu komitejai un budžeta kontrolas komitejai. Nekas cits ne, neatliek, jo komisija pretēji vienošanās nav nākus klajā ar risinājumu, kā mēs varam saglabāt un īstenot eh, atsevišķu budžeta izpildes pārbaudu, ko komisija saka. Viņi piedāvā vidēji termiņu pārskatīšanu un kopīgu budžeta izpildes procedūru, bet mēs to nevaram pieņemt. Šī komiteja ir ļoti konstruktīvi izturējusies, tas skat arī referente. Mēs esam iebilduši pret deleģētajiem tiesību aktiem PPP, respektīvi neesam iebilduši. Uh, tātad, kas eh, balstās uz 29. pāntu, bet eh, citos gadījumos mums eh, tomēr ir jārīkojas. Un es darīšu sekojoši. Es ierosināšu grozījumu 209. pāntu grozīšanu par kopīgu budžetu izpildes kontroli, un tad tas būs atrisināts. Es citu pieeju nevar iedomāties šobrīd. Es to ātri sagatavošu un iesniegšu jums apstiprināšanai. Paldies! Ivailo. Vārds Ivailo. Yes, uh, thank you very much. Liels paldies, Jūta. Tikai divi komentāri. Pirmkārt, neesmu pārliecināts, vai kaut ko nesadzirdēju. Tātad mēs gaidām vēl kaut kādas izmaiņas finanšu regulējumu pēc CPR vienošanās. Tam būs saikne ar MVU institīvām, ar uh, izcilības rezervu un tā tālāk. Tā tas viss šeit arī vēl atainosies, jā? Ja? Skaidrs. Komisija to nepiedāvā, taču mums ir par to jādomā apvienotajā deklarācijā. Un tad vēl ir jautājums, ja pareizi saprotu, tu vēlies sākt eh, visu to grozījumu iesniegšanas procedūru, tas prasīs zinām laiku ja šie grozījumi, kas ir saistīti ar daudzgad finanšu schēmu, par kuriem jau ir vienošanās ar padomu un parlamentu, varbūt tad tur varētu vienkārši izmantot tehnisko pielāgošanu un tad eh, par pārējiem uh, reāls diskusijas, bet nezinu, vai tā tas būs iespējams. Ja nav citu jautājumu, varēja atbildēt uzreiz, atsimredzot, nē, lūdzu, Ingeborg. Jā, attiecībā uz EDF. Uh, eh, budžetēšanu un tabaks eh, nolīgumu. To es tikai kā tādu mazu nejaukumu pieminēju. Bet, ja es gribētu tiešām būt nejauka, tad varētu teikt, ka pie budžeta grozījumiem mēs maz neesam paredzēti. Man nav nekādas intereses pagarināt šo pasākumu. Es vēlos atrisināt problēmas pēc iespējas ātrāk. Un, protams, arī PPP budžeta izpildes kontrolas procedūra mums arī jāatrisina. Tas, ir, tas bija tāds, eh, zināms, mājiens komisijas virzienā. Šī otra lieta, ko tu pieminēji, godīgi sakot, es nezinu, kas tas tāds ir. Un būtu noteikti svarīgi, lai mēs pēc iespējas ātrāk kaut vai tūlīt eh, kaut ko darītu, bet man tad vajadzīga būs tava palīdzība. Vai komisija vēlas šobrīd reaģēt uz kaut ko no dzirdētā? Lūdzu. Oui, merci. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu rieģēt uz tā. J'avoue que euh, je ne... EPP jautājumi, kas manuprāt ir svarīgs. Es visai labi nesaprotu vairāk, kā viss tagad tālāk notiek. Paskaidrošu. Manuprāt, mūsu viss mērķis ir vienkāršot mērķis eh, sniegt visvieglāko atzinumu ņemot vērā um, atbilstošos um, ierobežojumus. Mūsu priekšlikums, un kur parlaments pieņēma finanšu regulā, EPP, tas eh, ir ņemts no 209. pānta.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 ir pieejami vienkāršāki noteikumi. Un, uh, un to arī izskaidroja kopējā pasākumā šerpas, um, ko viņi uzsāka. To mēs arī varējām vienoties pagājušā nedēļā sanāksmē, kuru sasaucām, kur piedalījās GTI izpildirektori un privātais sektors, kas izskaidroja savu ieinteresētību sākotnējā priekšlikumā 209. panta dēļ un e, piedāvāto deleģēto e, aktu dēļ. Katrā ziņā es te vairs e, vispār neko nesaprotu, jo. Mēs mēģinājām rīkoties vispārīgo interešu vārdā, un mums ir tāds iespējas tagad, ka ja vajadzētu atgriezties pie atsevišķas budžeta izpildes apstiprināšanas PPP, tad mēs varētu attiecīgos sešus GTI nostādīt sliktākā situācijā nekā šobrīd, un katrā ziņā mums būtu visai negatīva reakcija no privātā sektora šajā ziņā. Domāju, ka mums būs iespēja to apspriest, un šorīt mēs sagatavojām priekšlikumu, proti mēs uzklausījām privātā sektora argumentus, GTI argumentus, mēģināsim saprast, vai tas darbojas, līdz pārskatam, un tad, jā, lietas nedarbojas, ja parlaments uzskata, ka tam nav līdzekļu un iespēju kontrolēt GTI, tad izveidosim sarežģītāku formulu, kas apgrūtinās šo GTI kontrolu, bet Dieva dēļ mēģināsim vismaz lietas vienkāršot un padarīt efektīvāks. Tas ir mans aicinājums jums, Greslas kundzei, un mēs no komisijas puses esam gatavi sadarboties ar parlamentu, un arī atgādinu, ka padome no savas puses ir šādu pieeju atbalstījusi, un kā saka mūsu britu draugi, tango dejo divatā. Wortmeldungen habe ich jetzt keine mehr. Ja, nu neviens nav pieteicies runāt. Nu jā, tu jau esi referente tomēr. Tu vienmēr noslēgumā dabūs vēl parunāt. Um, deshalb, also ich guck mir... Nu jā, skatos vēlreiz apkārt zālē, lai nevienu neaizmirstu. Jens vēlas izteikties, lūdzu. Es vēlētos äh, vēl reizi prasītu komisijai, lūgtu papildināt. Tā varbūt būs vienkāršāk. Tātad mēs jau tāpat zinām, ka budžeta regula ir jāpielāgo pamat direktīvai par fondiem. Tur ir pāris lietas iekļauts, kur pašreizējā budžeta regula neietver. Man interesē, kad tad būs dokumenti mums pieejami. Un otra lieta attiecas uz kopuzņēmumiem. Mani pārsteidz, eh, no nu, Žona, nu, jums eh, dzirdēt, jo to, ko jūs teicāt, jo Gresls kundze un es kopā ar eh, vēl dažiem darbiniekiem bijām pie jums eh, vēl pirms pāris nedēļām, un mēs gājām prom ar sapratni, ka vienošanās ir tā, nu, kāda ir šī budžeta izpildes eh, kontrolas procedūra kopuzņēmumiem. Un man tagad pie šī skaidrojuma radās iespējas, ka tas nu nebija gluži tas, ko mēs toreiz sarunājām. Bet, nu, To varbūt sarunās, eh, nu, var dažādi akcentēt, tas nebūtu tik dramatiski, bet, manuprāt, nu jau četras nedēļas ir pagājuši, un tagad es konstatēju, ka mēs esam turpat, kur mēs bijām pirms šīs tikšanās. Un ja viena lieta, kas ir, kas ir palikusi man prātā, ir tas, ka mēs pēc iespējas eh, ātrāk vēlējamies regulējumu. Un četras nedēļas ir pagājušas, un es tagad dzirdu no jums, uh, ka ir jaunas situācijas, kas man nešķiet nemaz tik jaunas, un gal galā es teiktu, mēs esam zaudējuši četras nedēļas, un mums nav nekāds priekšlikums no jums regulējumam, kur mēs jau vēlējāmies no jums, un par kuru vienojāmies jau toreiz. Tas man padara nedaudz nelaimīgi. Paldies, Jan! In... Pat labi, mums ir tikai viedokļa apmaiņas, cik tā saprotu. Kad ir Uh, termiņš, kad mums jāpieņem lēmums. Jo vairāk es par to domāju, jo vairāk man rodas jautājumi. Tātad, kāds ir darba grafiks, kad ir jāpieņem galīgais lēmums par šo jautājumu? Also ich glaube, da Jā, es domāju, šeit ir divas atšķirīgas, uh, divi atšķirīgi termiņi kopuzņēmumiem. Tur mums līdz gada beigām ir jānonāk pie iznākuma. Bet tas, ko Inge šeit saka, tā, tas ir labojums. Tas ir kā šobrīd bez termiņa, bet Inge, lūdzu, paskaidro to visu. Jā, nu, no deleģētajiem aktiem Iznāk, ka mums eh, janvāra pirmajā plenārsēdē jābūt jau dokumentiem, tur mums ir laika ierobežojums, ja daudzgad finanskējums situācijā, nu, tur daudz ko var pēc iespējas ātrāk izdarīt. Es neredzu citu iespēju, kā vien uh, atvērt grozījumiem 209. pāntu. Ģenerāldirektora kungs, es tomēr vēlētos pateikt sekojošo. Es varu saprast, kāpēc eh, jūs reaģējat tā viegli aizvainoti. Vienmēr, katru reizi, kad grozam šo budžetu eh, regulu, mēs eh, sakam, ka mēs nevēlamies zaudēt parlamenta tiesības. Un man jāsaka, ka mēs esam zaudējuši parlamenta tiesības. Un man jāsaka jums, ka pašreizējā nozīme, kas ir kopuzņēmumiem PPP, jaunajā septītajā pamatprogrammā. Mēs esam zaudējuši šo iespēju. Mēs vēlamies iekļaut šo budžeta izpildes kontrols procedūru. Padomē ir vienprātības princips, to jebkurā brīdī var izmest ārā. Tāpēc mums paliek tikai šis jautājums ar budžeta izpildes kontroli. Tā ir vienīgā lieta, kur mēs deleģētājus aktos sacījām, un es jau no sākuma sacīju, tā mums ir problēma. Jo man nebija skaidrs, ka ar šo grozījumu 209. pantā zaudējam kopuzņēmumu budžeta izpildes kontrolas tiesības. Tas bija pats pamats visam. Tāpēc tas nav īsti godīgi no jūsu puses. Man nav nekādas vēlēšanas ar jums strīdēties. Man interesē atrast risinājumu pēc iespējas ātrāk, jo es absolūti neplānoju tā, kavēt kaut kādas procedūras, bet šajā gadījumā mums nekas cits neatliek. Ja mēs atdodam šo, šīs tiesības, tas ir pavisam un uz visu laiku. To neviens vairs nekad ar eh, vidēju termiņu pārskatīšanu atpakaļ nedabūs. Tāpēc jautājums ir, kā mēs rīkojamies tālāk. Jo tas, ka galu galau mums ir kaut kas jāmaina, ir absolūti skaidrs, jo arī ģenerāla direktorāts mums neatstāja nekādas citas iespējas. Es izēju uh, no pieņēmuma, ka jūs nepieturaties pie stingrās nostājas. Es esmu arī runājis ar kopuzņēmumiem, no kā jūs baidaties vairāk, no mums vai no komisijas. Viņi vienbalsīgi ir sacījuši, uh, ka viņi labprātāk pie mums paliktu nekā nonāktu komisijas uzraudzībā. Nu, tas tā piezīme, bet eh, es nevēlos eh, kādam eh, apgrūtināt vai atvieglot darbu, bet nākamajam parlamentam, ņemot vērā, kā attīstīsies tālāk PPP, negribu atņemt iespēju nākamajam parlamentam uh, nopietnāk piedalīties šajā procedūrā, nekā tas līdz šim ir bijis iespējams. Un tas ir vienīgais iemesls. Centīšos pēc iespējas ātrāk to virzīt uz priekšu, lai uzsāktos arī sarunas padomē. Un tāpēc es to arī sacīju ar šiem paziņojumiem, jo ir palikuši pāris lietas, kuras mēs vēl neesam atrisinājuši. Un tabaks eh, no līguma tikuši pagarināti taču ir. Un tā ir lieta, kur mēs varam eh, sacīt, eh, ka EDF eh, e gadījums ir atrisināts, atrunāts daudzgad finanšu schēmas ietvaros, tā ir mūsu lieta, bet es nevēlos pagarināt procedūru, es nevēlos radīt problēmas, bet budžeta izpildes kontrols iespējas es negribu zaudēt. Un mēs citādi nonāksim situācijā, kur mums ir daudz mazāk ietekmi nekā iepriekš. Paldies! Jā, no nu, šeit neredz nekādas pretrunas. Es neredzu, kāpēc Eiropas parlamenta pilnvaras būtu kaut kas tāds, no kā mums būtu jāatsakās. Kaut arī sūdzības būtu, kā tas tad būtu birokrātijas palielināšana. Es jau iepriekš sacīju. Demokrātija kaut ko tomēr maksā. Ejam tālāk. Nākamais darba kārtības punkts. Jā, lūdzu. Jā, nu es vienmēr saku, kad vēlētāji par kaut ko sūdzās saistībā ar demokrātiju. Mēs jau vācieši zinām, ka eh, ar, ar demokrātiju lētāks nekas nekļūst. Jā, tik tiešām tā tūkstošgadīgās eh, teritorijas to labi zina. Labi, ejam tālāk. Septītais darba kārtības punkts. To mēs vienkārši pārceļam. jo referents mums nav, un nav arī neviens, kas varētu referentu vietā informēt mūs par situāciju. Tāpēc esam nonākuši pie piektā punktā, Džordžo ir šeit. Tur mums ir runa par solidaritātes fondu un atsevišķiem grozījumiem, kas ir veicami. Lūdzu, Džordž. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. kā jau no nosaukuma saprotams, Eiropas Savienības solidaritātes fonds ir viens no veidiem, kā paust solidaritāti Eiropas Savienībā. Šāda instrumenta pievienotā vērtība ir nenoliedzama, jo īpaši šodien, mūsdienās, kad konsolidācijas centieni kurus īsteno gan dalību valstis, gan arī Eiropas eh, Savienība, eh, risinot eh, apjomīgas dabas katastrofas izraisītās problēmas. Nu, katrā ziņā dokuments virzās pareizajā virzienā. Mums nepieciešams efektīvāks un elastīgāks fonds. To var panākt eh, vienkāršojot noteikumus, eh, kam šis fonds ir pakļauts. Tas ievērojami samazinātu laiku no tā brīža, kad katastrofa ir skārusi kādu valsti un eh, līdz līdzekļu saņemšanas brīdim. Tātad mobilizē, šī fonda izmantošanas ātrums ir ļoti būtisks nodrošināt palīdzību. Eiropa tiek kritizēta par tās aizkavēšanos nesot atbalstu. Mēs um, arī ierosinām vienkāršots kritērijus fonda izmantošanai ārkārtēji reģionālu katastrofu gadījumā, pamatojoties uz reģionu IKP. Taču es uzskatu, ka 1,5 eh, eh, šis te rādītājs no reģionāla IKP ir pārāk liels, lai apreitinātu, lai aplēstu eh, reģionu katastrofas iespēju ietekmi. Es domāju, ka šis skaits būtu jāmaina uz vienu procentu no IKP. Jāpalīdz valstīm risināt eh, katastrofu sekas eh, saulaicīgi, īpaši tādos gadījumos, kad valsts saskars ar finansu ierobežojumu. Tāpēc es aicināju par līdz 15% palielināt avansa maksājumu no, sagaid, no gaidāmās summas, taču ne vairāk par vienu miljonu. Taču katrā ziņā galvenais ir panākt, lai šis fonds darbotos efektīvāk un ātrāk. Katrā ziņā avans maksājuma iespēja, un uzsver šeit vārdu iespēja, nekādā veidā finansiāli neietekmē, ja jau avansa summas maksāja, um, sum, avans maksājuma summa tiks paņemt nos no galīgās summas. Taču vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka komisijas priekšlikumā 4a trešajā punktā par uh, avans maksājumiem ir paredzēts mainīt kopējo noteikuma regulu. Par to mēs balsojam pirms kādu laiku. Un tieši šis aspekts ir problemātisks. Tāpēc mums jāmeklē alternatīvu veidi, kā sniegt finansējumu, lai ātri, lai ātri varētu izmantot šo solidaritātes fondu, aicinātu, es aicinātu komisiju pārbaudīt, vai četri viens punkta prasības tiek izpildīts jau iepriekš pārbaudēt to, lai tad piecu nedēļu laikā tiktu pārbaudīts, vai tiek izpildīt noteikumi, lai varētu izmantot Eiropas Savienības solidaritātes fondu. Tur, turklāt um, rosinu, ierosinu pagarināt fonda izmantošanas periodu no 12 līdz 18 mēnešiem, lai varētu saprātīgi pārvaldīt uh, līdzekļus, jo valsts iepirkuma noteikumi dažās valstīs uh, ir tāda, ka parāds ilgas procedūras. Protams, profilaks ir svarīgāka nekā saknovēršana, tā tad uh, te ir jāparedz vēl citi, citu fondu izmantojumu, struktūru fondu un Eh, sociālais fonds. Tādā veidā tad tiktu pēc iespējas lielāks līdzekļu skaits apjoms pieejams. Jāveicina arī mūsu valsts un reģionu administrīvo valsts iestāžu iespēju reaģēt tūlītēji katastrofu gadījumā. Ar to tad eh, beidz savu uzstāšanos. Esmu gatavs uzklausīt jūsu komentārus. Paldies. Jā, ja, vielen dank. Paldies. Žuze Manuēls pieteicās runāt. Lūdzu. Obrigado, senhora Presidente. Eu... Paldies, priekšsēdētāji. Eh, gribu apsveikt referenti, jo Manuprāt, priekšlikumi ir ļoti labi iecerēti. Kopš 2002. gada pastāv solidaritātes fonds, tas ir izmantots 56 reizes 23 valstīs ar 250 miljoniem eiro kopīgo palīdzību. Tātad tas ir samērā vērā ņemams pasākums. Un ņemot vērā klimata pārmaiņas eh, vajadzība pēc tā aizvien pieaugs. Domēr, eh, domāju, ka vajadzētu meklēt atbildes uz dažiem jautājumiem. Referenti eh, piedāvā reakciju uz dabas katastrofām ierobežot līdz 1% no IKP. Tas, kas ir, kādā veidā tas ir modelēts, es gribētu saprast līdz šim brīdim. Un vai ir kāda modelēšana jau izdarīta. Un ja šāda norma tiktu piemērota, vai tad eh, tā nebūtu varējusi tikt izmantot kādā brīdī pagātnē ar šo viena procentu jautājumu. Tas man nav skaidrs. Un vēl ir viens temats, kuru gribētu visiem uzdot debatēm. Manuprāt, ir samērā būtiski dati, kas notiek pēc katastrofām. Meža, uh, eh, ugunsgrēks var būt dabas katastrofa, kas ietekmē nevis īslaicīgi, bet var būt ar uh, samērā ilgu ietekmi uz reģioni, uz um, eh, IKP un attiecīgi uh, iekšējais koprodukts var kristies. Un šajā brīdī reģions, eh, fondi varētu reģioniem mobilizēties, lai palīdzētu pārvarēt ilglaicīgākas grūtības. Un tāpat lai sniegtu palīdzību konkrētam reģionam ar šo palīdzību 1% uh, līmeņa apmērā. Vajadzētu paredzēt izņēmumu, un, manuprāt, izņēmums, kurš pastāvēja līdz šim reģioniem, varētu turpināt pastāvēt, un tas labāk parā, paskaidrotu skaitļus, jo viens procents, pusotrs procents, mēs labāk saprastu, kurš skaitlis paliek beigās. Vai vēl kāds no kolēģiem vēlas izteikties? Atcīmredzot, nē, labi, tad uzdosim jautājumu komisijai, vai viņi var atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Thank you, Madam Chair, and thank you to the rapport. Paldies, priekšstādātā, paldies referentam par šo ziņām. Runājot par dažādiem jautājumiem, kas šeit tika uzdoti m, mm, prezentācijā, vēlos m, mm, izteikt dažus komentārus. Priekšlikums samazināt reģionālā IKP robežvērtību. Uh, fonda izmantošanai, ir jāizskat paša instrumenta kontekstā, ka šis instruments tika izveidots. Tas notika, lai risinātu sekas no lielām katastrofām. Tas pamatoja intervences ES līmenī, lai finanšu solidaritāte ļauju sadalīt to nastu, kas citādi konkrētai valstī būtu pārāk liela. Tas nea, neaizstāja visus nacionālus mehānismus, mehānismus, kas ir spēkā, neaizstāja visus nacionāla līmenī pieejamos instrumentus. Šis instruments ir paredzēts, lai e, risinātu milzīgu katastrofu izsauktās sekas. Tātad tāds ir pamatojums, tāda ir loģika. Otrkārt vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ja jūs samazināt šo robežu vērtību tad to gadījumu gadi, skaits, uh, kad var izmantot šo fondu, palielināsies un uh, ikgada apjoms, kas paredzēts uh, šim fondam finansējums, ir gandrīz par pusi samazinājies nākošajā daudzgad finanšu schēmā. Nu, mums te ir jāsamierina abi, šie, abi šīs puses, un tāpēc šis arguments uh, milzīga dabas katastrofa ir e, būtiski svarīgs. Mums jābūt piesardzīgiem samaznot reģionālās robežvērtības uh, likmi. Runājot par juridisko pusi, kā referents pareizi sacīja, komisija bija ierosinājusi ieviest dažas klauzulas kopējo noteikumu regulā, lai ļautu konkrēto ienākumu uh, konkrētos ienākums izmantot arī no reģionā fonda, no kohezija fonda. Tagad sarunās, eh, kas beigušās par daudzgad finanšu schēmu un arī par jauno juridisko pamatu, es saprotu, ka šī lieta tagad ir problemātiska, taču mums jāizveido regulējoši ietvers, kas būtu pietiekoši skaidrs visām iesaistītām pusēm, lai tā zinātu, kā tām jārīkojas solidaritātes fonda ietvaros, pavisam skaidros ietvaros. Un, tātad es arī varu sacīt, ka prioritāte jāpiešķir tam darbam, meklēt kādas alternatīvas, kādas tās varētu būt. Treškārt, runājot par maksimālo aizkavēšanos, eh, reaģējot no, saudi, no komisijas puses. sākotnēji liekas, ka šis laiks ir pietiekoši ilgs, taču, ja jūs paraugāties, kas reāli tajā laikā ir jāizdara, tad jūs saprotat, ka aizkavēšanos nav pieņemam, jo bieži vien pieprasījumi ienāk eh, nepilnīgi, ienāk eh, konkrētās dalībvalsts valodā, tātad eh, šie pieprasījumi jātulko, tad mēs pieprasām papildu informāciju no dalībvalsts Eh, tā arī neuzreiz reaģē, un tad eh, atzinuma priekšlikums, eh, atzinuma projekts no komisijas puses arī ir jātoko. Tā tad ir kaut kādi darba posmi, kas atkārtojas, un to visu paveikt piecu nedēļu laikā. Ja ir tāda prasība, tad vienkārši lēmums tiks pieņemts pavirši. Uh, jo nav paredzēts pietiekošs laiks, lai varētu kvalitatīvi veikt šo darbu. Es domāju, šie bija galvenie komentāri no manas puses. Paldies! Taču e, aicinu strādāt ciešā sadarbībā ar referentu, ar citiem deputātiem, lai mēs rastu e, kompromisu par visiem neatrisinātajiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Vai uh, Gaurijos, tu vēlēsi kaut ko papildināt. Thank you very much for the discussion. Liels paldies par šīm diskusijām eh, ar mūsu kolēģi komisijā. Paldies par komentāriem un priekšlikumiem. Vēlos atgādināt eh, kolēģiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 17. decembris, pulksten 12. Paldies! Yes, just before Christmas. Jā, tieši pirms Ziemassvētkiem, saka priekšsēdētāji. Gut, dann verlassen. Labi, paldies. Šo punktu esam izskatījuši. Ejam tālāk. Nākamais ir sestais darbkārtības punkts. Un tur mums ir atgriešanās pie sava iemīļotā Eiropas pusgada Angelika Vērtmani, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Pamats šim atzinumam balstās uz 2014. gada izaugsmas pētījumu, kas novembra vidū ir publicēts, to darīja komisija. Mēs sagatavojam savu atzinumu. Ekon komiteja sagatavo pašiniciatīvas ziņojumu. Mēs varam īsumā, diemžēl, rezumēt, ka 2013. gadu salīdzinot ar 2014. gadu, tad varam visi konstatēt, ka maz kas ir mainījies, un dažos lietās, diemžēl, ne, nekas atzinums, ja tas nav jums pieejams, eh, ierosina eh, īpaši ņemt vērā jauniešu nodarbinātības eh, iniciatīvu. Protams, ka mēs esam pieminējuši, ka sarunas par daudzgadu finanšu schēmu ir noslēgtas, tātad tas ir paveikts. Protams, ka esam pieminējuši arī pašu līdzekļu jautājumu, kā arī darba grupu, e, ka, kura ir nepieciešama, lai iekustinātu, tā teikt, šo pašu līdzekļu jautājumu. Kopumā, diemžēl, mēs neredzam īpaši daudz atšķirību, maz kas ir noticis krīze turpinās, varu teikt, visdrīzāk arī turpināsies vēl, un būs liels spiediens no mums nepieciešams, lai kaut kas tiešām notiktu. Esmu gatava uzklausīt komentārus, izteikumus, varam grozījumu priekšlikumus iesniegt. Mūsu te, grozījumu priekšlikumiem termiņš ir 3. janvāris, tā kā kas nevēlas Ziemassvētku brīvdienās strādāt, tiem vajadzētu jau iepriekš sagatavot šos grozījumus. 22. 23. janvārs ir balsošana šeit, 30. balso ekon komiteja un februārī plenārsēdē tiks skatīts jautājums. Paldies! Paldies! Saka, turpin priekšsarētāji, vai ir kādi komentāri no kolēģiem? Nē, nav. Ir gan, atvainojos lūdzu. Hvala lijepa predsjednice Haug. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos tikai sacīt, ka šis Eiropas komisijas ziņojums par Ingada uh, izaugsmi 2014. gadam ir pirmā reize, kad šajā ziņojumā iekļaut arī Horvātija. Mēs piedalījāmies Eiropas pusgadā neoficiālā veidā, un šis ir pirmais reizes, pirmā reize, kad 15. novembrī komisija ir snieguši savu atzinumu par EDP procedūru Horvātija. Kā saprotat, Šis ir um, būtisks uh, finanšu un ekonomisks pamatemats, par kur sprieži Horvātija. Mēs arī runājam par budžetu 2014. gadam. Nu pat atgriezos no konferences, ko parlaments uh, par šo jautājumu rīkoja. Un uh, budžeta ģenerāla direktorāta pārstāvji tur sniedza ieskats galvenajās procedūrās un viņi gaida ziņojumu no Eiropas parlamenta. Šis ziņojums, kā gaidāms, informēs sabiedrību par šo procedūru, kas tiks īstenota Horvātijā turpmākajiem trim gadiem. Budžeta deficīts ir tāds, ka pašreizējā valdība nevarēs atrisināt šo problēmu pirmā gada laikā. Par to nav nekādu šaubu, spriežot pēc prognozes turpmākajiem trim gadiem. Paldies! Jā, tā. Jā, paldies. Vai ir kas uh, rēģējams? Atcīmredzot, nē. Labi, atgādinu. 3. janvārs ir termiņš grozījuma priekšlikuma iesniegšanai, bet atgārtoju, labāk būtu, ja tas viss tiktu pabeigts vēl pirms Ziemassvētkiem. Tad arī var vienā mierā svinēt Ziemassvētkus. Ejam tālāk, nākamais darbkārtības jautājums kopējā darba grupa budžeta komitejai un prezidijam. Nav tikusies vairāk, līdz ar to nav arī nekas ziņojams. Nekas nav noticis. Šodien devām gan viņiem jaunu uzdevumu, par ko. Jā, mēs to jau nodevām tālāk, un tas jau tiek risināts. Nu, brīnišķīgi. Uzreiz tiek īstenots. Nu, tās nu gan ir lielisks darbs. Jūs arī laikam gribat Ziemassvētku svinēt. Nākamais 17. darba kārtības punkts. Bet arī tas neprasīs daudz laika, es domāju. Uh, referents ziņos par trialogu par Eiropas Investīcijas banku darbību pilnvarām. Lūdzu. Thank you very much, uh, Madam Chair. Liels paldies priekšstādātāji. Nu, dien pavisam īsi. Mēs turpinām trialogu. Mēs vēlamies visus tekstus, ies, mēs strādājam pie visiem tekstiem, arī vakar pie apsvērumu tekstiem, un tagad mēs runājam ar padomu par konkrētiem pantu un uh, apsvērumu formulējumiem. Vēl ar vienu nav skaidru signālu par prioritāti, par parlamentu galvenā prioritāti. Nu, te ir runa par aizdevumu summām. Šī jaut, šis, šis jautājums vēl nav labs apspriests, gaidām informāciju no padomas. Mēs galvenokārt pievērsējam uzmanību daudziem tekstiem, kas veltīti caurskatāmībai. Mēs pirms diviem gadiem pieņēmām vidustermiņa pārskatu Tur tika iekļautas daudz jaunas prasības bankām, vēl aizvien gaidām, ka šīs prasības tiktu īstenotas, uz, tā, uz to aiziet daudz laika, un to uzreiz nevar izdarīt, vēl ir tālākas prasības. Mēs strādājam tādā kontekstā, kas būs īstenojams jau dažos priekšlikumos, kurus mēs atbalstījām, bija grūti rast realistisku īstenošanas veidu, to tādu nevarēja pieprasīt no bankām. Uh, Bet es uzskatu, ka visumā, ja arī ir dažs viedokļu atšķirības, tad galvenokārt uzmanība tiks pievērsta paziņošanas veidam un kāda informācija jātiek iekļautai paziņojumā, jābūt iekļautai paziņojumā, un tad parlamentam eh, būs plašas diskusijas ar vietējām sabiedrībām, kad eh, būs sniegta informācija. Un vēl viens jautājums, kas mums ir centrāls svarīgs sadalījuma līmenis. Šodien bija teik, tehniska sanāksme, arī nākošanai gaidāma nākošā trialoga sanāksme. Uh, Jorgos um, vada trialogus un tā tad viss uh, norisinās veiksmi. Es domāju, ļoti daudz kas atkarīgs no padomas atbildes. Uh, mēs varētu varbūt pabeigt savu darbu līdz šī gada beigām. Un tad es vēl vēlos uh, piedāvāt kolēģiem un politisko grupu ēnu referentiem varbūt nākošu nedēļu, katram izdevīgā laikā, visiem izdevīgā laikā precīzāk varētu paskatīt tos tekstus, uh, kuras mēs izstrādājam kopā ar padomi un komisiju, lai tā varētu secināt, vai ir kaut kādas lielas viedokļu atšķirības vai kāda vērtīga ierosinājuma. Un es domāju, mēs tad varētu jau sagatavot daudz tekstus uz nākošu nedēļu. Paldies! Jā, paldies! Lūdzu! Just one sentence, Jūta. Tikai vēl viens teikums, Jūta. Es gribu uzteikt Ivailo darbu, viņš šo trialogu tiešām ļoti veiksmīgi vada, kaut arī mēs neesam no tās pašas grupas, taču mēs esam labi draugi un tas ir labs papildinājums uh, mūsu sadarbībai. Mēs esam labās rokās. Uh, Jā, nu tā tas ir. Ivailo gan saka, ka es vadu šo trialogu, bet nu, tas jau neatbilst patiesībā. Es vienkārši piedalos. Teiksim tā. Bet uh, viss ir kārtībā, tā tam jau arī jābūt jāļauj darīt to cilvēkiem, kas kaut ko saprot, nevis kādam, kurš nekā nesaprot. Nu labi. Esam izskatījuši visu darba kārtībā paredzēto, kārtīgi atstrādājuši, nu vismaz tas, ko varējām izdarīt. Novēlu visiem patīkamu atpūtu vakarā un tiekamies noteikti vismaz Strasbūrā.